Good morning. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim sanāksmi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Primo punto all'ordine del... Pirmais darba kārtības punkts ir priekšsotāja paziņojumi par koordinātoru lēmumiem. Par pirmo punktu Koordinātori tika informēti par uh, pirmo atklāto uzklausīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Notiks 17. februārī, sākot ar pulkstens trījiem. Esam visiem arī nosūtījuši apkārtrakstu, lai varētu jūs pieregistrēties uzklausīšanai arī izdalījām darba grāfiku, par ko esam vienojušies ar Envi komiteju. Di questa audizione per competenza di merito. Mēs vakardien arī saņēmām atbildes un cerams arī, ka varēsim uh, tad, tad aizpildīt arī komitejas visus mums nepieciešamos jautājumus un tālāk arī par uh, mūsu komitejas darbu turpmāk kopā ar kalendāru un darbiem, kas ir veikti laikā no 2010. gada. Un aktivizējam šo svārīgo arī komunikācijas instrumentu. Es ceru, ka tas uzlabos mūsu attiecības ar pilsoņiem un darbu, kādu esam veikuši kopā šos gadus, kurus sastrādājās arī tad, tad, dažādas politiskās grupas, lai mēs varētu tādējādi arī papildināt mūsu darbu un papildināt šo ziņojumu līdz sasaukuma beigām un nodotu to kā mantojumu nākamajam parlamentam. Tas ir ļoti svarīgs instruments. Mums būs arī vēl veicams aktivitātes turpmāko nedēļu laikā jo tad arī mēs izskatīsim ieteikumus, kādus saņēmām no visiem kuri arī ir piedalījušies šajā testā kādu organizēt divas dienas un varēsim tad arī līdz sasaukuma beigām cerams noslēgt mūsu darbu. Par trešo punktu Jārs un Postināru kungi. Postināru kungs arī tad, tad informēja. Uh, ka tiks nosūtīta sekretāram vēl, um, eh, tiks nosūtīta vēstule, lai uzlabotu šīs komitejas darba metodes. Koordinātori arī to pieņem zināšanai, bet, nu, neparaksta paši šo lēmumu, līdz ar to eh, šī vēstule paliek tikai abu deputātu iniciatīvas ziņā, bet, nu, vēstule ir pieejama, jūs varat to visi uh, izlasīt. Par turpmākām divām sesijām pirms noslēdz sasaukums tiks izdalīts darba, uh, tiks izlīdzēts šis darba grāfiks darba plāns, lai arī tad visi varētu to apstiprināt tālāk pēc Bostināru. Uh, Paška un Salavrakus lūgumiem koordinatori lēma ar vairākumu mainīt uh, rekomendāciju par uh, pētīciju 1002, kas tad līguma, lūguma raksts, kas nav pieņemams. Tik izteikts arī aicinājums uh, 866-2013 lūgumu rakstu grozīt un pieņemt, tādēļ uzskatīt to par pieņemamu. To arī var vairākumu apstiprināja uh, koordinātori pēc cinākie lūguma. Sestais punkts par Eiropas ombudu īpašais ziņojums uh, par Frontex. Uh, arī komiteja prezidentu sanāksmē, mēs par to runājām, bet konference neatbalstīja mūsu īpašo šo ziņojumu pēc uh, Oken kolēģi ziņo, uh, lūguma koordinātori lēma uh, izstrādāt īpašu ziņojumu mūsu komitejas ietvaros. Tādēļ tiks uzsāktas procedūras, lai varētu sākt šī ziņojuma izstrādi. Tālāk par, ārk, par steidzamības procedūrām, lūgumi par steidzamības procedūrām, ko nosūtījām jau pagājušā mēnesī, ir izdalīts saraksts ar šiem steidzamiem jautājumiem, koordinētā ar vairākuma rakstisko procedūru ir apstiprinājis šo lēmumu, šo sarakstu. Vakardien tika saņemts lūgums pārskatīt dažas nostājas, pozīcijas, kas ir paustas par četrām jaunām tiem eh, lūgumiem, kurus formulējuši zaļie un koordinātori lēma uzsākt rakstisko procedūru, kas noslēgsies piekdien. Tad arī tika izdalīta vēstule, un man arī ļoti liels prieks bija to izlasīt, aicinu visus iepazīties ar Barņē komisāru vēstuli par uh, Mārakeša līguma ratifikāciju. Arī invaliditāte arī tur mūsu komiteja spēlē ļoti svarīgu lomu, jo mēs esam privileģētie komisijas partneri un īpaši Barņē uh, kunga sadarbības partneri. Aicinu visus iepazīties ar šo vēstuli. Uh, kur ir jaunākā informācija arī par šīs uh, teiz, darbību, cik daudz lūguma raksti tika saņemti, izskatīti, cik vēl tiks izskatīti, lai uh, mēs varētu arī sakot situācijas attīstībai. Uh, citu lēmumu nav, ja iebildumu nav, tad arī apstiprinām koordinatoru sanāksmes rezultātus neviens nevēlas izteikties, tādējādi uzskatām, kā apstiprinā protokolu. Um, yes. Vienu mirklīt, saka priekšsēdētāji, pārbaudam dažas lietas. Thank you. Allora possiamo passare. Nu ko, tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Balsošana. Jābalso par trim dokumentiem. Pirmais. Lūguma raksts 2013. gada ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību. Salavrākus ir referents, aicinu Ja vēlas Salavrākos eh, kungs izteikties, jums, ir, jums ir iespēja izteikties pirms balsošanas. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vēlējos tikai pateikties visiem kolēģiem, kolēģiem. Strādājot pie šī teksta, Mēs varam teikt, ka visi, to, visas politiskās grupas tos varēja atbalstīt. Paldies! Paldies Alvarākos kungam, tad sākam balsojumu. Sulla relazione 2013 su... Pār 2006. gada ziņojumu par Eiropas saimnības pilsonību. Bostināro jāpārbauda tātad, vai viss darbojas. Let's check our machine. Close the vote. Tad pārbaudam, tagad beidzam balsot pārbaudīšanas laikā. 16. We are. 16. Tātad esam pavisam 18. Cik mēs tā esam? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. We are more. Tātad mūsu ir vairāk nekā 18 tas nozīmē, ka kāds nav bāl, nobalsojis. Lūdzu. Tad esam 20. Labi. Nu, ko varam sākt? So, we start with. Sākam ar kompromisu viens par pret atturas pieņemts. Kompromis 2 par at, pret atturas pieņemts. Trešais kompromis par pret atturas pieņemts. Tagad par otro daļu jābalso atsevišķi. Par otro daļu par pret atturas šķiet noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Par otro daļu trešajā kompromisā. Of amendment 42. 43. grozījums, jā, 43. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Compromise 4. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret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 pret atturas noraidīts. 31. par pret atturas pieņemts. Gro, 34. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas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 50 pār pret atturas pieņemts, 52 pār pret atturas pieņemts, 53 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts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 ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē. Tad varam balsot 64. par, pret, atturas, pieņemts. 70 par, pret, atturas, pieņemts. 71 par, pret, atturas, noraidīts. 72 par pret atturas noraidīts. 73 par pret atturas jāpārbauda nav skaidrs. Balsosim 73. He's rejected nine. Noraidīts. 9 pret 9, 2 atturs. So, rejected. So, amendment. Tālāk 74. pār, pret, atturas, apstiprināts. 75. pār, pret, atturas, noraidīts. 77. pār, pret, atturas, noraidīts. 78. par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas pieņemts. 81. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts. 83. ar mutis grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Neviens. Pie tam tas ir divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts. 84. kurš par pret atturas noraidīts. 85. par pret atturas pieņemts. 86. divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Mums jāpārbauda elektroniski otrā daļa. 86. otro daļu pārbaudam elektroniski. Bija tomēr viss skaidrs, ap, pieņemts. 15 pār 5 pret. Tālāk pirmais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts.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 atturas, noraidīts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 10. ar mutisko grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad varam balsot par 10. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. ar mutisko grozījumu. Vai kāds iebilst mutisko, pret mutisko grozījumu? Nē. 16. kurš par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudam elektroniski. 16. pārbaudam. Piecpadsmit pret seši. Pieņemts. 18. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20. ar mutis grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutis grozījumu? Nē. Tad 20. kurš par? pret atturas pieņemts. 21. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 22. kurš par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas atturas noraidīts. Un tagad gala balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. <coughs> Close the vote. Beidzam balsot. Oje. Great success for Mr. Apsveicim Salavrākos kungu. Paldies jums for your excellent job. Paldies par lielisku padarīto darbu. Passiamo alla relazione annuale 2013 sull'attività della Commissione. Un tātad vēl aiz uh, ir referents. Nevēlas izteikties pirms balsojuma. Gada ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību 13. gadā. Tad, nu, sākam ar balsojumu. Ziņojums tātad par līguma eh, lūgumās komitejas darba 13. gadā. Sākam balsot 23. par pret atturas. Nav skaidrs, balsosim elektroniski. Chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. 17, 4, viss bija skaidrs, pieņemts. 23. 24. par pret atturas noraidīts. 25 par pret atturas noraidīts. 26 par pret atturas nav skaidrs balsām elektroniski. Jā. Visibile. Apriamo la votazione elettronica sul 26. 26. Chiusa la votazione Beidzam balsot. 20 <laughs> pret 1. Jā, neapšaubām apstiprināts. Jā, nu nav redzams īsti, kad jūs, bal, kā jūs balsojat. Četri, jā. Mutiskais kompromisa grozījums. 27 pirms tam gan par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad kompromisa grozījums mutisks 4a punktā. Tad, nu, ja iebildumi nav, Balsojam par mūtisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. Mūtisko grozījumu. Kāds ir pret? Kurš prat, eh, par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. divās daļās. Pirmā daļa Atvainojiet, ka priekšsēdēja kļūda. Tātad šeit mēs joprojām runājam par 29. bet trīs daļās. ir nepareizi izstrādāts šīs sāraksts ir uh, līnija, jā, kas šeit nodala, bet patiesībā tas ir 29. trīs daļās. Pirmā daļa. Esam par to nobalsojuši, tagad balsosim par otro daļu. Otrā daļa 29. par pret atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. 30 par pret atturas noraidīts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 atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. pār pret pre, atturas nav skaidrs, jābalso elektroniski. Emendamento 40. 40. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 10 par 11 noraidīts. 11 pret noraidīts. 41 par pret atturas noraidīts. 42 par pret atturas pieņemts. 43 par pret, pret atturas pārbaudam elektroniski 43. 43. 43. Close the vote. Beidzam balsot. 21 par. 44. Viss bija tik skaidrs, ka galīgi nebija skaidrs. 44 par pret atturas noraidīts. 45 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts pieņemts, neatvainojiet, cik priekšsēdē pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 46 par, pret, atturas, pieņemts. Mūtiskais grozījums 19. punktā. Vai kāds ir pret? Nē. Par, pret, atturas, pieņemts. 48. pār, uh, 3 daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret, atturas, pieņemts. 51 par pret atturas pieņemts. 52 par pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas noraidīts. Nē, pieņemts, pārsakās priekšējā, pieņemts, atvainojiet, priekšējā, 55 pār, pret atturas norādīts, 56 pār pret atturas norādīts, 4. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 59 pār pret atturas pieņemts, 60 pār pret atturas pieņemts, 61 pār pret atturas pieņemts,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 pret atturas nav skaidrs. Pārbaudam. 67. Klostavu. Beidzam balsot. Sešpadsmit pār četri pret, viens atturas pieņemts. Pirmais par pret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 8 par pret atturas pieņemts, 9 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums 10. grozījumā vai kāds iebilst, nē, tādā gadījumā balsts par pret atturas noraidīts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 11 par pret atturas pieņemts, 12 par pret atturas noraidīts, 13 par pret atturas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 noraidīts, 20 par pret atturas pieņemts, 21 par pret atturas pieņemts, 22 par pret atturas pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. 18 votes, votes in favor, 3. 18 pār 3 pret. Pieņemts, apsver. Valēsa kungu. Now the last. Beidzamais balsojums par uh, faktu vākšanas misiju. Grieķijā, Iturgais kungs vēlas izteikties? Nē? Labi. Tad sākam balsot. Amendment 1. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais tehniskais labojums par pret atturas pieņemts. Sestais ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret to? Nē. Labi, balsojam par pret atturas noraidīts. Septītais ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret to? Nē. Balsojam par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. ar mutis grozījumu. Vai kāds iebilst? Nē. Balsojam par pret atturas noraidīts. 11. ar mutis grozījumu un divās daļās. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Balsojam par pirmo daļu. Par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa. Par, pret, atturas. Electronic vote on the second part. Second vote. 11. second part of. 11. otrā daļa. Jā, mēs balsojam par otro daļu. Mēs jau nobalsojam par pirmo daļu. Jā, mēs tikko jau nobalsojam par pirmo daļu. Un tagad balsojam par otro daļu. Pirmā daļa tika noraidīta. Mēs balsojam par otro daļu. Balsojam elektroniski. Par otro daļu 11. grozījumam. Beidzam balsot. 20 par, 2 pret. Apieņemts. 13 par, pret atturas. Pārbaudam elektroniski, jo neviens neceļ roku. Par 13. Beidzam balsot. 22 par. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. ar mutisku grozījumu un divās daļās. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Balsojam. Pirmā daļa. Pa, pret. Atturas. Pieņems. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17. ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Jā, Man ir iebildums priekšsēdētāji. Es gribētu atteikties no šī grozījuma, jo ir vairāki tādi grupu iemesli, un uzskatu, ka būtu liederīgi to izņemt, atsaukt. Paldies. Grazie, onorevole Baldini, quindi... Paldies, Baldini. Tātad ir motiskais grozījums atsaukts 17 grozījums. Eh, par to balsosim sākotnējā versijā, kurš ir par 17. Kurš pret, kurš atturas pieņemts. 18. atsaukts. 19. mutisko grozījumu. Vienkārši, kurš ir, kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Nav neviens pret. Tad, nu, 19. balsojam tagad pār pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. Gala balsojums elektroniski sākam balsot. Chiudo la votazione. Beidzam balsot vienprātīgi. 22 pār apsveicam Iturgais Kolēģi. E. Abbiamo così concluso la... Tādēļ esam noslēguši balsošanu. Kā tas tika arī paredzēts vakardienas sanāksmes sākumā, šeit mūsu vidū ir Grieķijas vīdes ministrijas pārstāvis. Viņam tiek dots vārds. Diokas kungam vārds. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι εκπροσωπώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Paldies, priekšsarētāji. Es pārstāvu Grieķijas vides ministriju un esmu vides ministra minētī kolēģis. Vēlos vispirms pateikties par to, ka uzaicinājāt mani ierasties jūsu komitejā. Mēs mēģināsim īstenot jūsu komitejas e, lēmumus, e, tā skaitā e, vidas jomā, atkrituma apsaimniekošanā. Protams, ka mēs apzināmies, ka mūsu valstī atkrituma apsaimniekošanas joma ir jāuzlabo, ievērojami jāuzlabo. Un šobrīd mēs arī vēlētos nodrošināt, ka katrs patērētājs var izvēlēties piemērotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ka e, katrs uzņemās atbildību par savu atkritumu apsaimniekošanu. Mēs esam dar, veikuši arī zināmas reformas, kas ir devuši rezultāts. Mums ir arī izstrādās strateģiskais plāns, kas ļautu šo darbības jomu izvērtēt, reformēt, un īstenot jaunākās normas. Ir skaidrs, ka šobrīd direktīvas noteiktā hierarhija netiek ievērot mūsu valstī. Līdz ar to vairāk kā 80% atkritumu tiek glabāts atkritumu izgāstuvēs. Un šobrīd situācija ir tāda, ka ir ļoti daudz nekontrolēta atkrituma izgāšana. Tas arī nozīmē, ka atkritumi netiek šķiroti. Kāpēc šīs normas netika ievērotas, tas ir saistīts ar to, ka ir ļoti daudz izgāstuvi. Jūs jau zināt, 2005. gada oktobrī stājās spēkā Eiropas Savienības tiesas spriedums pret Grieķiju, kas eh, aizliedz nekontrolētu atkritumu izgāšanu. Un mēs esam izstrādājuši rīcības programmu, lai likvidētu šādas nekontrolētas eh, atkritumu izgāstuvis izveidojot struktūru, kas ļautu sakārtot šo sistēmu. Tas ir novedis pie tā, ka šobrīd šis 3036 e, izgāstuves ir slēgtas. Šobrīd ir vairs tikai 70 atkritumu izgāstuves, kas ir palikušas, un tās visas atbilst tiesību aktu prasībām ir veikti nepieciešamie darbi un esam plānojuši līdz 2014. E, gadam visas izgāstuves e, tiks sakārtotas pats vēlākais 15. gada 1. ceturksnī. Tāpat mēs apzināmies, ka e, atkritumu glabāšana ir zemākajā direktīvas uh, hierarhijas līmenī mēs vēlamies pret šo tendenciju vērsties. Mums ir spēkā plāns, kas tiek īstenots. Vakardien Atēnās, piemēram, bija liela demonstrācija amatpersonas mm, vērsās pret mm, ietvaru direktīvas par atkritumu apsainiekošanu tāpat arī 2008. gada likuma 4042. Pamatojoties uz šo plānu, principā viss tiek mainīts. Direktīvas hierarhija tiek īstenot, tiek eh, mazināta atkrituma apjoms, izvairīšanās no lieka atkritumu radīšanas, pārstrādāšana, uh, enerģijas atgūšana, tas viss ir paredzēts. Nacionālā atkrituma samazināšanas programma tūlīt tiks pabeigta, reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas plāni tiks īstenoti pamatojoties uz nacionālo plānu. Tagad es vēlētos pavisam īsi pieminēt galvenos punktus, kas parāda, ka praksē ne tikai plāni tiek sagatavot, bet tiešām ir reāls pārmaiņas. Mums, piemēram, ir 15 iekārtas atkrituma apsaimniekošanai, kas ir uzsākuši savus darbības. Esam noslēguši līgums, kas paredz to, ka nākamo sešu mēnešu laikā vēl 5 šādas iekārtas tiks izbūvēts. Un tas nozīmē, ka pārstrāde mūsu valstī tiešām notiek, tiek īstenot pasākumi, lai slēgtu brīvprātīgas vienošanās ar nozari, lai veiktu arī termisko apstrādi. Un tas arī šonedēļ ir temats, pa kur tiek parakstīt ministrs vienošanos ar nozars pārstāvjiem, tad mums būs izmēģinājuma projekts pārstrādes jomā. Tad tiek veikti arī pētījumi, lai uzlabotu pārstrādi. Jā, paldies! Es labprāt esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem. Lēji, at... Liels paldies jums! Un tagad arī lūguma raksta iesniedzējiem katram ir minūte, Tārtskīgas kungām minūte jūs rīcībā. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Jā, paldies priekšsēdētāji. Viena minūte, protams, ir ļoti maz, un ko tad tur var pateikt, es jau iepriekšējā reizē sacīju. Uh, Jau pagājušajā reizē es uzklausīju deputātus, un viņi pamatoti vilcinājās ar savu lēmumu pieņemšanu. Tāda bija eh, pagājušajā reizē, tas bija 21. janvārī, kad mēs diskutējām par subsidiaritātes principu, un es vēlējos sacīt tikai to, ka subsidiaritātes princips jau principā eh, nozīmē atbildības sadalījumu. Respektīvi ir jānosaka, cik lielā mērā atbildīgi ir Eiropas Savienība un cik daudz eh, konkrētā dalība valsts. Šajā jomā nav konkrēta atbildība tikai vienai no pusēm, izņemot tad, ja nav īstenot konkrēti pasākumi. Šeit mēs runājam par atkrituma apsaimniekošanas jomu. Tātad, ja dalība valsts neizpilda savus mērķus, tad pamatojoties uz šo pasākumu iznākumiem un ar nosacījumu, ka labāks rezultāts varētu sasniegt darbojoties Eiropas Savienības līmenī, tad stājas spēkā tieši subsiditāts princips. Priekšsarētāji atgādina, ka ir jābeidz izteikšanās. Jā, protams, ir arī prevencijas, eh, profilaks darba princips, eh, un par to ir eh, īpaši jādiskutē. Mums ir jāparūpējas par to, lai ekonomikas un ekoloģiskas uh, prasības tik ievērots. Nu, šeit nav pietiekams laiks, lai varētu izteikties pietiekami loģiski. Papadopoulos kungs. Microphone. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ταξίδι που... Για παλδίες. Paldies komitejai, ka jūs e, veicāt e, šo delegācijas e, vizīti Grieķijā. Man ir līdz arī fotogrāfijas, bet nu, šobrīd izteicoties, es vienkārši vēlētos atgādināt, ka ņemot vērā šo procesu, nu šeit darbojas līdzīgi kā Kafkas procesā. Nu, šobrīd, eh, varētu teikt, ir pieņemts lēmums eh, par to, kurš, kuram ir taisnība, kuram nē. Mēs kādreiz arī ciešam no netaisnības, jūs to redzējāt savām acīm. Paliek nesodīti tie, kas ir radījuši šo katastrofu, kas ir līdzatbildīgi, un to pat atzīst komisija, bet viņi joprojām paliek nesodīti. Un tas tieši noved pie lielām problēmām. Un tā ir tikai viena no nelielajām problēmām, kas rada noteikti radīs liels problēmas nākamajās vēlēšanās. Paldies par to, ka apmeklējāt mūs, bet eh, nesodāmība palikusi spēkā. Atsie. Paldies. Jā, man ļoti žēl, ka nesat apmierināti ar jums piešķirto runas laiku, taču uh, jāteic, ka šis punkts nav mūsu darba kārtībā, un arī mēs respektējot jūsu klātbūtni, valdības pārstāvu klātbūtni, mēs jums dodam iespēju vispār izteikties, un, diemžēl, žēl, ja jūs nenovērtējat mūsu uzmanību, kāda jums ir piešķirta, un tagad vārds kā Autis kungam, tad, tad arī aicinu izteikties viens minūtes ietveros. Jā, paldies priekšsarētāji. Un godīgi sakot, es īsti nesaprotu, kas tas par procesu šobrīd te notiek. Mums ir ministrijas pārstāvs, lūgumrakstiesniedzēji Tas mums bija jāklausās pirms mēs balsojām. Kāda tagad jēga pēc balsošanas par to runāt? Nu, mēs, protams, varam to darīt, eh, tā teikt, tā demokrātiska komitejas darba ietvaros, bet principā šāds komentārs mums bija jāuzklaus pirms balsošanas. Nu, labi, tas bija mūsu ziņojums, un tur bija arī daudz pozitīvu elementu. Bet, godātie kolēģi un kolēģis, nu žēl, ka jūs neatbalstījāt man mutisko grozījumu. Mums arī ir jāuzņemās daļa no atbildības, un ar šo mutisko grozījumu es vēlējos panākt, lai tiešām būtu kaut kādas izmaiņas. Un es jau diskusijā izteicos par to, ka, piemēram, tiek izvestas smiltis Tas, protams, rada izmaksas, un tās kāpj vienkārši fantastiski. Protams, ka tas viss paliek ministrijas rokās, iestāžu rokās, acim redzot, ir jāatrod labāks tehnisks risinājums, kas būtu pieņemams no veselības viedokļa, vides, cilvēku viedokļi, bet nevar jau teikt, ka ir labi padarīts darbs, ja pastāv draudi veselībai. Es ceru, ka tas mainīsies. Mēs taču paši savām acīm redzējām, mēs sapratām, par ko ir runa, un mēs ceram, ka šīs lietas mainīsies. Jo es nevēlos arī apšaubīt to, ko ministrijas pārstāvs sacīja. Es eh, pieņem zināšanai to, bet mēs eh, vēlamies panākt, lai tas viss tiktu labots. Jā, Vrebero. Tautis kundze, domāju, kā kolēģi būtu mainījuši savu viedokli minūti pirms balsošanas. Nedomāju, ka ir tagad. Uh, par to būtu ļoti vērtīgi runāt uh, minūti pirms balsošanas, par to esam ļoti daudz jau runājuši par šo misiju. Es domāju, ka kolēģi ļoti atbildīgi arī ir uh, balsojuši. Un, uh, uzklausījām arī dažādas nostājas, kādas ir arī pilsoņu pārstāvjiem. Es nedomāju, ka e, tas būtu mainījis balsošanas rezultātu. Un tagad noslēgumā Iturgais e, kungs ar vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu nevar jau teikt, ka mēs par to nebūtu debatējuši. Mēs par to esam debatējuši ļoti daudz un ilgi. Uh, Jā, protams, šī ir eh, svarīga joma. Es tikai vēlējos atgādināt, eh, ka daudz no mums piedalījās šajā misijā, daudzi palīdzēja mums strādāt pie šī ziņojuma un eh, redzēt par to tika vienbalsīgi nobalsot šajā komitejā. Nu, Grieķijas ministrijas pārstāvim un uh, lūgumrakstu iesniedzējiem. Mēs varam vienkārši sniegt ieteikumus, nu, iezīmēt tādu ceļu karti, norādīt virzienu, kurā eh, būtu vēlams doties. Ir jāvienojas abās, eh, abām pusēm, un eh, ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Es domāju, mēs varam ar to būt apmierināti, un paldies visiem, kas piedalījās šajā procesā. Paldies Grieķijas kolēģiem, kas mums tik daudz palīdzēja šajā procesā un paldies visiem, kas balsoja. Paldies, Iturgais kungam, un arī vēlreiz sveicu un pateicos uh, Grieķijas valdības pārstāvim un Grieķijas pilsoņiem pārējiem pie 15. darba kārtības punkta lūguma raksts numur 1690-2012, ko iesniedz Austrijas valsts piedarīgā Regīna Šlacht, kas ir arī ieradusies viņai vārds uz piecām minūtēm, lai varētu prezentēt lūgumu rakstu par patvēru meklētē profesionālo sagatavošanu. Sākot, Frau Prezident. Priekšsarētājs kundze, deputāti, dāmas un kungi, paldies par iespēju personīgi prezentēt šo lietu jūsu komitejā. Katru dienu tūkstošiem cilvēku tik dažādu iemeslu vadīja dodas uz Eiropu, glābjoties no kara, no citiem draudiem, kas ir vērsts pret viņiem Pretēji vispār pieņemtiem viedokļiem bieži vien šie cilvēki ir ar labu izglītību un labu kvalifikāciju, bet bēgot viņi nav paņēmuši līdzi skolu liecības un izglītības dokumentus. Tad, ja vispār tiek izdot eh, darba atļauja, tad bieži vien viņiem tiek piedāvāts mazkvalificēts darbs. Pirms patvērumu eh, pieteikumu izskatīšanas var paiet daudzi gadi, un daudzi patvērumu meklētāji bieži vien eh, paliek ļoti ilgu laiku Eiropas Savienībā. Patvērumu meklētāji ilgstoši cieši no ierobežotām tiesībām, nevar nu, strādāt tajā profesijā, ko viņi ir apguvuši savulaik, Un tas, eh, principā, nozīmē, ka eh, ir dažādi ierobežojumi dēļ, viņi var, var arī vispār ne, eh, nespēt pildīt, vai viņiem netiek atļauts pildīt apgūto darbu. Un ļaujot to darīt, būtu daudz pozitīvu aspektu visiem iesaistītajām pusēm, bet tas prasītu to, ka būtu īpaši izstrādāta prakse, kas ļautu pārliecināties par viņu kvalifikāciju par eh, izglītības standartu no, no, no nu, atbilstību. Tiem būtu jāatbilst vismaz minimālajiem standartiem. Kvalifikācijas apliecinājumi, kas ir iegūti Eiropas Savienības dalību valstī, būtu tad spēkā visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Daži no šiem pozitīviem aspektiem es labprāt eh, jums nosauktu. Pirmkārt jau patvērumu meklētāji iegūtajā profesijā uh, strādājot, viņiem tad pienāktos atalgojums, e, kas ir paredzēts. Bet, diemžēl, bieži vien mēs e, saskaramies ar vietējā darba tirgus aizsardzību un dempingu. Viņi vēlas e, ne tikai baudīt sociālās apdrošināšanas sistēmu, bet arī strādāt, godīgi strādāt Tāpat eh, iespēja strādāt palīdz pārvarēt traumatiskas situācijas. Šeit Turklāt eh, strādājot, cilvēki var atļauties arī lietas, eh, kas ir ārpus varbūt minimālā nodrošinājuma, kas viņiem tiek piedāvāts, tiek mazināt arī noziedzība, tas saliedē sabiedrību. Tāpat no ekonomikas viedokļa, protams, e, daudzās vietās tiek meklēt darbinieku un patvēru meklētāji varētu būt potenciāls, kas līdz šim netika apsvērts. Protams, tas nozīmē, ka ir nepieciešama informācija abās pusēs. Eiropai būtu iespējams uzlabot konkurētspēju starptautiskajā līmenī. Uh, Un noslēgumā jāsaka, tam ir arī pozitīva ietekme, ja e, patvēru meklētājs izvēlas atgriezties atpakaļ savā izcelsmes valstī, viņš nav zaudējis praksi, viņš ir spējīgs atkal kaut ko pozitīvu sniegt izcelsmes valstī un ietaupījis naudu, e, tādējādi uzlabojot situāciju konkrētajā valstī. Līdz ar to mēs e, prasam, lai patvērumu meklētāji uz, uzturēšanās ilgumu līdz atgriešanās savā izcelsmes valstī, tik dot viņiem iespēja praktizēt to amatu, ko viņi ir iegūši, vai vismaz iemācīties šādu amatu. Un tādēļ mēs ļaut arī patvaram meklētājiem nopelnīt iztiku un nepazaudēt saikni ar darba tirgu. Es ceru, ka jūs varat lēmt par noteiktu pasākumu īstenošanu, lai tas izdotos. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Grazie lei per aver presentato questa petizione ed averla illustrata. Paldies. Tā bija lūguma pieteicēja tagad komisija. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs pilnīgi pārbalstam lūgumu rakstiesniedzējas bāžas. Viņa pareizi ir uzskaitījis visus pozitīvos aspektus. Un arī Eiropas Savienība tiešām vēlētos, lai viņi maksimāli varētu izmantot savas spējas. Un vispirms, pirmā problēma ir viņu kvalifikācija atzīšana. Kā mēs savā atbildēja uzrakstījām, tas to nosaka 2005. gada eh, direktīva. Uh, kas eh, runā par kvalifikācijas atzīšanu, kas iegūta Eiropā, bet eh, šeit ir runa arī par iespēju pārnest šo te kvalifikāciju no vienas dalībvalsts uz otru. Un eh, tas, starp citu, attiecas arī uz patvērumu meklētājiem. Uh, kas var baudīt vienādu attieksmi, tāpat kā ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Un patvērumu meklētājiem es varu teikt, ka ļoti daudz kas ir mainījies, eh, kopš ir iesniegtas šis lūgumraksts, ir eh, pabeigta jaunā pakotne, divas jaunas direktīvas, kas ir būtiskas šim jautājumam, kas ir pieņemtas eh, tā tad uzņemšanas eh, nosacījuma direktīva, kas ļauj patvērumu meklētājiem piedalīties darba tirgū pēc 9 mēnešu perioda, nevis pēc 12 mēnešiem, un atbildot uz lūgumu rakstiesniedzēs bažām, viņiem tiešām varētu ir skaidrs, jo ātrāk viņi varēs strādāt savā pierastajā profesijā, savā pierastajā darbā, jo mazāk viņi cietīs no uh, zināšanu zaudēšanas un uh, saknes zaudēšanas ar darba tirgu. Un uh, tātad šī te direktīva tieši runā par to, ka ļoti bieži patvēru meklētāji, protams, un bēgļi ierodas bez dokumentiem, kas apliecina viņu kvalifikāciju. Tāda ir šī situācija, viņiem ļoti bieži jāatstāj savas mājas steigā, un tieši tādēļ e, jaunā direktīva piedāvā, e, rosina dalību valstis tiem, kam ir tiesības uz starptautisko aizsardzību, uh, Uh, pierādīt savu kvalifikāciju nevis ar dokumentiem, bet citādā veidā. Eiropas Savienībā ir virkne fondu, kas var palīdzēt dalību valstīm, lai risinātu šos jautājumus, un kā jūs zināt, tad uh, nesen uh, patēru meklēšanas fonds arī ir nodibināts, un dalību valsts var izmantot šo fondu līdzekļus, lai izvērtētu savas politikas un izplatītu informāciju par to, kā ir iespējams atzīt kvalifikāciju. Grazie, il kolega Beger. Kolēģis Bergers, lūdzu. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi. Pavisam īsi es vēlētos sniegt savu kopsavilkumu attiecībā uz šo lūgumu rakstu. Pirmkārt, es atzinīgi vērtēju komisijas darbību, it īpaši tās, ko tikko mums uzskaitīja komisijas pārstāvs. Izvēlētais virziens ir pareizs un ar to arī ir skaidrs, ka mums joprojām ir atbildība. Un es uzskatu, ka dalību valsts savas likumdošanas kompetences jomā spēja noteikt arī termiņus cik ir jānogaida patvērumu meklētājiem, līdz var sākt izmantot darba tirgu. Tās ir tās lietas, kas šeit ir svarīgas. Līdz ar to es ierosinu divas pieejas. Mums vajadzētu kā komiteja izlemt. Tātad mēs varam šo lūgumu rakstu ar atsauci uz komisijas pieminētajiem pasākumiem, nododam LIBE un, un EMPL komitejām, kas e, tālāk pārņemtu šo darbu un iestrādāt savus atzinums. Un otrs līmenis, ko es varu iedomāties, ir vērsties pie padomes un norādīt, ka tad, kad dalība valsts no savas puses iz, izvēlējies atbalstīt patvēru meklētāju integrāciju, tad viņi, va, viņiem vajadzētu rūpīgi pārdomāt kvalifikāciju sistēmu. Un mēs varētu padomāt eh, tātad par diviem līmeņiem - darbs šeit parlamentā un sadarbība ar padomu. Manuprāt, eh, tas varētu būt labs risinājums, ko mēs varētu paspēt izdarīt vēl šajā sasaukumā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? sia stata risposta in questo caso dalla Commissione con eh, dokumento evidente di attenzione al tema. Manuprāt, komisija sniegus atbildi un pievērsusi tiešām daudz uzmanības šai tēmai, un tas, protams, ir ļoti apsveicami. Jo šīs te uzraudzības aktivitātes, ko jūs veicat, runājot par uh, tiesību aktiem, kas ir spēkā, par tiesību aktiem, kas eh, ir tikko pieņemti, un, protams, ka tie neatrisinās eh, problēmas eh, diennakts laikā, taču mēs varam tikai apsveikt šīs jaunās pozitīvās pārmaiņas. Bergers kunga priekšlikums arī ir ārkārtīgi liederīgs no formālā viedokļa, bet es īsti neesmu pārliecināta, vai mēs e, šī sasaukuma laikā vēl to paspēsim izdarīt. Jo tagad jau zināmu laiku e, viss, ko mēs liekam priekšā, e, parlamenta priekšsēdētāja birojas to vairs neņem pretī. Uh, jo e, ir ļoti stingri noteikts prioritātes pēdējām plenārsēsijām. Nu, vajadzētu šo jautājumu pacelt koordinātoru sēdē un tad paskatīties, vai vispār mēs to varam izdarīt. Mēs pašlaik neslēdzam šo te lūgumu rakstu, bet nē, esmu pārliecināta, ka e, šī sasaukuma laikā mēs to paspēsim novest līdz gala iznākumam. Bet e, liels paldies arī lūgumu rakstu iesniedzējai par šī jautājuma pacelšanu, un diskusija par šo jautājumu ir slēgta. Tālāk pāriem pie 16. darba kārtības punkta, un tas ir lūgumraksts no Pulpans kundas par piedalīšanos sporta pasākumos un sacensībās imigrantiem, kas nav Eiropas Savienības valsts piedarīgie. Tagad došu jums 5 minūtes lai iepazīstinātu ar savu lūgumu rakstu, bet eh, pirms es dodu jums vārdu. Nē, acīm redzot, vispirms uh, eh, uzstājieties un tad apskatīsimies jūsu video. Labrīt, Maconi kundze, paldies eh, par doto vārdu. Labrīt, eh, Eiropas parlamenta cienījamie deputāti. Es šeit šodien vēršos eh, pie jums kā Itālijas eh, ārzemnieku federācijas loceklis, un es runāju par ārzemnieku bērnu diskrimināciju un to, ka viņam neļauj piedalīties sportā. Mēs jau esam runājuši par šo problēmu, un tā kā nekas nav mainījies Tad tagad mēs vēršamies pie jums, godātie deputāti. Jūs esat pēdējais mūsu, mūsu pēdējā mūsu cerība, lai atrisinātu problēmu. Pārstāvu šeit uh, pulpeni Izabels Konspalīs. senza audio? Bez audio, vai dzirdēsim kaut ko? Jā, ir iztulkoti nosaukumi. Varu arī nolasīt es, ja vēlaties. Se può ripassare l'immagine. Vēlreiz varētu redzēt attēlus. Sono tutti titoli di giornali. Sivīti eh, ir visi viesraksti no eh, laikrakstiem. Può ripartire l'immagine, per cortesia? Varbūt varētu atcelt lūdzu no sākuma. Sporta e cittadinanza. Sports un, un pilsonība. Darīja dzimusi Ukrainā, bet no 11 gadu vecuma dzīvo Itālijā, taču nevar piedalīties nacionālajā sporta, um, nacionālajās sporta sacensībās. Okay. promessa sinkro. Tad arī jo, talantīga peldētāja, kas nevar piedalīties konkursos, nevar, eh, pie, eh, nevar piedalīties konkursos tādēļ, ka viņi ir dzimusi eh, afrikāņu vecākiem. Nadies Bīterī savus pasaules, savus olimpiskās spēles skatos televīzijā, viņi nevar piedalīties. Uh, Aizlidošanas sacensībās šī četrus gadus gaida tiesības uz pilsonību. Quest'altro è in effetti um, di mille. Un šeit jārunājam par tūkstošiem balotēlī futbolistu Itālijā. Tas vairs nevar notikt mūsu sabiedrībā. Godātie Eiropas Savienības pārstāvi vēlos uzsvērt, ka Itālija nav rasisma, ze ra rasisma zeme. Uh, Man ir ļoti li e, liels lepnums, ka esmu rumāņu pilsone un ka arī ieguvu Itālijas pilsonību. Es šeit nosodu tie sporta tiesisko regulējumu, nevis Itāliju, kas ir brīnišķīga valsts. Sportam ir jāvieno, nevis jāšķir. Sports ir kultūra, vienlīdzība. Uh, Ar visu pasaules bērnu spēli Eiropas Savienība atbalsta projektus, kas veicina vienlīdzību sportā, sociālo iekļaušanu caur sportu, cīņu pret diskrimināciju, kā arī pārēdz fondus, lai varētu sasniegt šos mērķus. Tādējādi sports, ja vēlas saņemt šos fondus, tad tam ir jānodarbojas ar konkrētu integrāciju. Ir jāmazina diskriminācijas šķēršļi savos tiesiskajos regulējumos un ir jāļauj visiem bērniem nodarboties ar sportu, nenošķirot tos nu, pilsonības aspekta. Ir jāļauj visiem piedalīt sacīkstēs. Uh, Uh, zem to valstu karogu, ko viņi vēlas pārstāvēt. Ar šo lūgumu rakstu sportiskā pilsonība vēlamies aicināt uz konkrētu rīcību, nevis tikai vairs uh, runāt par to. Tagad ir nepieciešams konkrētums. Mēs esam ielikuši pirmos ķieģeļus šai ēkai. Tagad jums ir jāizveido atlikušā ēka. Paldies! Grāts. Liels paldies! Liels paldies arī Pulpen kundzē par šo video vēsti. Paldies Monastēro kungam. Tagad vārds Džanlukā Monte, kurš pārstāv Eiropas komisiju. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Eiropas komisijas nostāja. Uh, pilnībā sākrīt ar to nostāju, kas izskan lūguma rakstā. Šeit varu tagad sniegt divu veidu atbildes. Pirmā atbilde. Uh, ir vairāk tāda juridiska rakstura. Ļoti svarīgi uzsvērt, ka diskriminācija uz pilsonības pamata tiek liekta līguma ar 18. pantu. Šī nosacījuma piemērojas arī sportam, kur nedrīkst veikt šādu pilsonības diskrimināciju. Uh, Ja mēs varētu skatīt tieši padzināti saiknes ar uh, sportu un pilsonību. Komisija 2010. gadā publicēja pētījumu par šo tēmu, un pētījuma rezultāti secinājumi ir ļoti uh, svarīgi. Jāveicina arī un jāpapalizē šis, šī vēsts, ka līdzlība uh, sacīkstēs ir jābūt, um, tā ir jābūt atvērtai, nodrošinātai visiem. Mēs nevaram šeit diskriminēt cilvēkus viņu pilsonības nacionalitātes dēļ. To arī apstiprina Eiropas Savienības tiesa, kādā veidā tiek izveidotas nacionālās komandas un kā tiek piešķirtas medaļas. Bet uh, par visu citu sacensībām jābūt atvērtām visiem. Tātad ir juridiskie aspekti. Uh, ja ir pārkāpuma komisija, var arī uzsākt šo pārkāpumu izskatīšanu, lai risinātu jautājumu. Otrs vēstījums pozitīvāks ir sporta loma kā sociālā integrācijas vektors, pilsonības līdzdalība. Visu šo ir atzinusi komisija arī dažādos savos dokumentos, arī 11. gadu paziņojumā Baltā grāmatā par sportu. Uh, Komisija arī, un to atzīst arī parlaments savās rezolūcijās, izziņojums un citi. Tie ir tādi politiski paziņojumi, bet, nu, līdz 2014. 2014. gadā ir tad Eiropas Savienības programma Erasmus, kur ir īpaša nodaļa, kas ir veltīta sportam. Tur ir arī runāti mērķi cīņa pret diskrimināciju, pret rasismu, uh, Uh, neiecietību, sociālās iekļaušanas veicināšana. To var izmantot arī dalībvalstis, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, to var izmantot sporta organizācijas, lai veicinātu uh, šo mērķu sasniegšanu. Paldies! Grazie! Liels paldies jums! Jā, nu tad arī Eiropas eh, komisija eh, tiešām nosūtēt pozitīvu vēsti. Vai ir kolēģi, kur vēlas izteikties par šo lūgumu rakstu? Uh, neviens nav pieteicies, tad es uzskatu, ka, ņemot vērā arī komisijas atbildi, lūguma raksts noteikti paliks atvērts, lai eventuāli arī varētu vēl papildināt to ar citiem elementiem, lai komisija arī veiktu izvērtējumu uh, vai un raudzīt, vai nepieciešams uzsākt pārkāpumu procedūru gadījumā, ja Itālijas tiesiskais regulējums nav atbilstīgs. Tā noteikti ir vēsts, kur mēs arī nosūtīsim, un arī pateicoties lūguma rakstu ies, iesniedzējiem, varbūt viņiem ir vēl kāda papildus informācija, un ceru arī, ka asociācijas pārstāvji Mm, varēs um, izmantot savās interesēs šīs norādes arī par finanšu, atba, um, finanšu atbalstu, kas tiek sniegti tieši šādām vajadzībām, ko minēja lūguma rakstiesniedzēji. Liels paldies Pulpen kundzei un citiem lūguma rakstiesniedzējiem. Noslēdzam šo darba kārtības punktu. Tagad varam pāriet pie nākamā punkta. Un te vārds palijā Dēli kundze, viceprezidentei, kura mani aizstās turpmākajā darbā. So, let's have five minutes break. Ieturēsim piecu minūšu pauzi, eh, jo mēs gaidām lūgumu rakstiesniedzēju.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 Yeah.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

Um, Mums vajadzēja sākt jau pirms piecām minūtēm. Bet kolēģi tiešām ārkārtīgi interesēti šajā jautājumā. Mēs eh, gaidām vēl dažus kolēģus, viņi tūlīt būs. Eh, ja jūs vēlaties, mēs, mēs varam sākt. Nu, labi, labi, tad sāksim. Uh, 20. darba kārtības punkts. Antonočio kungs to prezentēs. Vai jūs lūdzu varat sākt? Okay. Yes. Um, no, it's not this, sorry. Uh, just the next one. Okay, um, uh, I will present a petition. Labi, es prezentēšu lūgumu rakstu, lai uh, pastāstītu par savām divām meitām. Es sniegšu tādu aktualizāciju kopš, pastāstīšu, kas ir noticis kopš 17. oktobra un kā notikumi ir attīstījušies. Viss, ko es varu teikt, ir dokumentēts, un, protams, ka es nevaru šeit prezentēt visus dokumentus, bet varu iesniegt komitejai eh, pierādījumus. Pamatā problēma ir tāda, ka es kopš 2008. gada 3. maija nesu savus meitas redzējis. Un kopš 17. oktobra, kad es biju šajā komitejā, es esmu saņēmis tikai trīs eh, ziņas no Dānijas nacionālajām iestādēm, eh, kas ir trīs pieprasījumi samaksāt uh, alimentus, un to, protams, es esmu izdarījis, bet par visu pārējo neesmu saņēmis neko. Es joprojām cenšos nodibināt kontakts ar savām meitām. Tie nav tiešie eh, kontakti. Man ir apmeklēšanas tiesības, bet es nevaru eh, viņas apmeklēt, jo visus mūsu kontaktus kontrolē māte, un kad es lūdzu izmeklēt šo uh, lietu, eh, iestādes man vienkārši atbild, ka viņiem trūkst eh, pietiekoši kvalificēts personas, lai izmeklētu manu lietu. Nu, vienīgais, ko es varu teikt šajā īsajā brīdī, ir fakts, ka būtībā ir zināmi draudi, un ar tiem saskars arī citi lūguma rakstu iesniedzēji. Zūd šis kontakts starp vecākiem un bērniem, un ir plaši zināms, ka tad, kad kontakts tiek pārtraukts, īpaši, ja bērns ir ļoti jauns, jaunāks par desmit gadiem, ir ļoti, ļoti grūti vai varbūt pat neiespējami nākotnē veidot normālas attiecības ar bērniem. E, nu, lieki teikt, ka mm, Dānija pārkāpusi virkne konvenciju par bērnu tiesībām, īpaši 10.2. apakšpunktu. Es atstāšu jums savu prezentāciju, un, e, tas, un viņi pārkāpja arī 21 panta trešo punktu Hāgas konvencijā. Tas ir abas konvencijas, eh, kuras Dānija ir parakstījusi. Un es vēlētos aicināt jūs, jums nevajadzētu vienkārši padoties šajās lietās, jo tas, ko manas meitas ir iemācījušās, Yeah, but one second, yes, I will prefer to. No, it's not this one, it's a PDF.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 Tātad eh, bērnu tiesību konvencija. Tātad bērniem ir jāpatur eh, tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešas eh, kontaktus ar abiem vecākiem un mūsu bērni gal galā ir rītdienas eiropieši. Un ja šīs te cilvēku pamattiesības eh, regulāri tiks paciestas mūsdienu Eiropā, nu tad es nezinu, par kādiem Eiropas pilsoņiem šie bērni izaugs. Your, uh, you represent two other petitioners. Yes, I'll, I'll do. So. Tātad vai jūs eh, pārstāvēsiet arī citus eh, lūgumrakstu iesniedzējus? Tātad par Fabricio Infante. Okay, so uh, Fabrizio is, um, uh, I speak about him. Uh, Tagad runāšu par uh, Fabricio. Viņam nav tiesību tikties ar meitu. Viņai nav, viņam nav šādu tiesību. Neviena Dānijas institūcija nekad nav sniegusi viņam nekādas ziņas par Mārtinu. Jau 11 gadus viņam nav nekādu ziņu. Eh, tas ir barbariski attiecībā pret tēvu un viņas meitu. Un visus šos gadus sieviete mēģinājusi vispār uh, iznīcināt jebkādas eh, sakarus starp manu ģimeni un Mārtīnu. Uzzināja, ka viņas vārds ir mainīts, bez manas piekrišanas, ka viņa Dānijā ir kristīta vēlreiz, nestoties uz to, ka viņa Itālijā ir kristīta. Un um, ehm, mēli jau ir sasnieguši tādu pakāpi, uh, ka, eh, un būtībā šķiet, ka es ar Martinu varēšu kontaktēties tikai tad, kad viņa būs sasniegusi 18 gadu vecumu. Nu, lūk, tas bija Fabricio Infantes paziņojums. Sure. So, here is the statement of uh, um, Ken Cooper. Dear members of the... Un Ken Cooper paziņojums. 2013. gada oktobrī es uzzināju, ka Dānijas valdība noklausās manas telefona sarunas, pārbauda manas bankus datus un vispār pārkāp manas privātās tiesības. Saņēma informāciju, ka Dānija veids līdzīgu uzraudzību pār citiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kas vēršies pie jūsu komitejas par tātad katru piemēru un eh, par katru rakstu galu un visādām citām privātām lietām. Un sekretariātam ir detaļas par šiem dokumentiem un kur tos var atrast. <laughs> hey, I'm sorry. Uh, <laughs> Well, well, will be better, yes. Thanks. Thanks. Okay. Um, this, uh, I ask this committee to formally request. Es lūdzu šo komiteju uh, no Miss Helles Šmitas vārdā, mm, Dānijas premjerministrs, tātad uh, izsniegt eksemplārus visiem šiem dokumentiem, kas ir saistīti ar spiegošanu. Uh, Es eh, lūdzu piemērot sankcijas pret eh, Dāniju vismaz par 5 miljoniem eiro. Un izskatās, ka, piemēram, valstis tiek sodītas par eh, zvejas kvotu pārkāpšanu, tad arī šie pārkāpumi pelnīšu, lai to soda. Un uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesa un Eiropas uh, Savienības tiesa ir uh, tiesas, kurām būtu jāskata šīs lietas. Diemžēl mēs nevaram visu to izdarīt paši un neizdarīt šo kļūdu. Mēs šeit nerunājam tikai par atsevišķiem gadījumiem, eh, ka tiek pārkāptas bērna aizbildnības tiesības. Mēs runājam par sistēmu, kas ir saistīta ar korupciju, diskrimināciju, uh, kas izpaužas visās mūsu uh, lietās, piemēram, valsts uh, oficiālās personas uh, pārkāpt mūsu tiesības. Un, uh, principā, likums tiek tulkots vienmēr par labu dāņu, uh, vecākam, kas pārstāv Dānijas pusi, un mēs nespējam uh, panākt taisīgus lēmumus savās lietās, Uh, ārzemju mātes tiek ieslodzītas, lai viņas apklusinātu un mm, mūs izspiego un par to, ka mēs vēršamies jūs komitejā un tā tālāk un tā tālāk. Un mūs diskriminē tāpēc, ka neesam dāņi, tā ir padomju taktika, um, tā nav Eiropa. Uh, Tas ir nelikumīgi un ne, nemorāli. Ceram, ka jūs turpināsiet eh, strādāt pie mūsu lūguma rakstiem. Very much. Uh, to inform the members. Uh, vēlos atgādināt, ka mēs vispirms eh, runāsim par šiem te lūgumu rakstiem, vispirms dosim vārdu iesniedzējiem un pēc tam vārdu komisējai. Komisija negatavojas šeit, šajās prezentācijās iesaistīties. Tālāk 17., 19. un 23. punkts. Es šodien prezentēšu otro lūgumu rakstu priekšsādātājas kundze. Cienījamie parlamenta deputāti, paldies par iespēju prezentēt manu lūgumu rakstu. Daudzi no jums e, jau ir redzējuši un dzirdējuši par smagajām sekām, e, kādas ir atstājušas bērnu nolaupīšana un konvenciju neievērošana. Un Tas attiec uz smagu cilvēktiesību pārkāpumu un diskrimināciju, ko pieļauj Dānijas varas iestādes. Saskaņā ar ANO eh, nosacījumiem eh, un normām bērnu nolaupīšana ir eh, smags pārkāpums. Olivers tiek pakļauts ļaunprātīgai rīcībai, un Dānijas valdība ne tikai atbalsta šādu tēva rīcību, un faktu, ka eh, tās ir bijis apsūdzēts eh, par bērnu nolaupīšanu, citiem eh, smagiem noziegumiem tiek ignorēts. Un <clears throat> centieni legalizēt visus pārkāpumus pret Oliveru, joprojām saņem atbalstu Dānijā, un cienījam cilvēktiesību uh, eksperts Kubrokungs, kurš eh, kļūs nākošais Dānijas eh, tiesnesis Eiropas cilvēktiesību tiesā, jau 2012. gadā uh, nosprieda, ka Olivers ir jāatgriež man. Dānijas uh, iestādes to ir um, ignorējušas arī ANO lēmums, kurā ir noteikts, ka Dānijai ir jāļauj piekļuvi man, manam bērnam. Tas ir pilnībā ignorēts Alkans kundze. Jūs zinat, kopš iepriekšējiem lēmumiem, kāda ir situācija, jūs zinat, ka mans skatījums nav atsevišķi izolēts skatījums. Ja jūs vēlaties eh, slēgt šī, šos lūgumrakstus, jūs pierādīsiet, ka uh, cilvēktiesību harta nav spēkā un bērni Eiropas Savienībā uh, ir bez jebkādām tiesībām. Uh, Un visbeidzot, es vēlētos izlasīt dažas rindiņas no vēstules, kuru saņēmu janvārī no Dānijas tieslietu ministrijas, kad es lūdzu uh, attiecīgi iegūt dažas lietas materiālus par savu bērnu. Es citēju, saskaņā ar 32. Eh, pantu publisko dokumentu likumā uh, Eh, pieeja var būt ierobežota tādā līmenī, lai aizsargātu ārē, ārpolitikas intereses, ieskaitot attiecības ar citām valstīm vai starptautiskām institūcijām. Un ministrijas prāt pastāv tiešas briesmas, ka Dānijas ārpolitiskās intereses, interesēm tik skaitāts, ja uh, šie dokumenti un informācija tiks publiskoti. Ministrija, izvērtējot to, vai šī informācija būtu e, jāizņem no e, atklātas pieejas, secināja, ka saskaņā ar valsts ārpolitikas interesēm ir ārkārt ir absolūti svarīgi, lai jums netiktu piešķirta e, pieeja šai informācijai. Lielas paldies par man veltīto laiku un palīdzēt visiem tiem bērniem, kuri izmisīgi šo palīdzību gaida. Jā, lūdzu turpiniet iepazīstināt mūs ar nākamajām divām lietām. Kīma. Tātad nākamais. Nākamā lieta ir amerikāņu māte Kema Šmita Musolina. Un viņa ir atsūtījusi mums video ziņu. Lūdzu, parādiet to. No, no, she knows it. Does she do? Does she know that she?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 Tad esmu amerikāņu māte, kas dzīvo Dānijā kopš 97. gada līdz 2012. gada novembrim. Mana dēls Kodijs, desmit gadu vecs, kurš ir Amerikas un Dānijas pilsonis, un ir spiests palikt Dānijā ar manu e, bijušo vīru Henriku Johansenu kopš 2012. gada novembra. 2007. gada augustā manam tēvam diagnosticēja vēzi un e, paziņoja, ka viņam nav atlicis daudz dzīvot. Uh, Es pavadīju trīs mēnešus ar savu tēvu, lai palīdzētu viņam un atvadītos, um, bet mans vīrs neļāva Kodijam uh, doties man līdzi un apmeklēt viņu vecotēvu. Es zvanīju no ASV uz Dāniju katru nedēļu, lai runātu ar Kodiju. Pirms atgriežos Dānijā 2007. gadā mēģināju Henriks mēģināja atņemt mums uh, kopīgo aizbildniecību. Tikos ar Nīborgas e, komunas e, atbildīgo e, amatpersonu par šo lietu, kurš paziņoja, ka es nevēloties neko kopīgi ar savu dēlu un esmu pametusi viņu. Kaut katrā ziņā netiek ņemts vērā fakts, ka Kodijs vēlas Eh, saglabāt kontaktu ar mani, es nelietoju narkotikas, eh, ne, nedzeru neko sliktu, eh, neesmu darījis, neesmu vardarbīga un neesmu arī garīgi nelīdzsvarota. Vienkārši tiek diskriminēta, tieku diskriminēta tādēļ, ka neesmu dānietē tiek pilnīgi ignorēts man, mani lūgumi iejaukties. Es mīlu Kodiju un Kodijs mīl mani, jo viņš to ir sacījis arī saviem skolotājiem, un tas ir apstiprināts uh, skolēnu intervijās, ka viņš ir traumatizēts, viņam nav ļauts uh, dzīvot kopā ar māti, un tas nav pieņemams, ka Dānijā bērniem nav ļauts pat apmeklēt eh, māti, ja tā nav Dānijas pilsona. Šobrīd eh, Dānijas vīrietim ir absolūta vara, ja eh, māte nav no Dānijas. Un viņiem nav nekādas iniciatīvas, nekādas motivācijas sadarboties, ņemot vērā bērnu labākās intereses. Un šī ir vienkārši briesmīga situācija, kas šobrīd ir skārus mani. Uh, Tas skar eh, ne tikai mani, bet daudz citus eh, ārvalstniekus Dānijā. Dānija nav eh, īstenojusi nekādus pasākums, lai situāciju mainītu, ignorēja startautiskās tiesību normas, un es ar cieņu vēršos pie Eiropas Savienības parlamentu ar lūgumu iejaukties un pārtraukt šo neciešamo situāciju Dānijā. Tā, piemēram, nosakot, ka ir nepieciešams ārvalstnieku eh, ģimenes gadījumā, ja viens no vecākiem nav Dānijas pilsonis, tomēr atļaut eh, aizgādību un arī apmeklējumu tiesības noteikti. To Dānijas iestādes nedrīkst atņemt. Tāpat arī ir jāsad, jānodrošina tas, ka ārvalstu vecākiem ir tādas pašas sociālā un juridiskās aizsardzības tiesības Dānijā un tāpat arī viņu bērniem kā Dānijas pilsoņiem. Tas ietvertu jebkādas e, ģimenes tiesības, e, kas būtu ārvalstu vecākiem attiecībā uz saviem bērniem, tāpat arī tiesības ar viņiem ceļot ārpus Dānijas. Es lūdzu Eiropas Savienības parlamentu uh, E, radīt e, Dānijas iestādēm pietiekamu motivāciju visu bērnu un viņu ārvalstnieku tēvu un mātu e, vārdā, ieskaitot, ieskaitot arī jebkurš ārvalstnieks. Priekšsēdētāji. Šis bija 29. punkts. Es šobrīd atgriežamies pie uh, 17. punkta. Savādāk mums nebija iespējams secība. Lūdzu, turpiniet. Nākamais ir Teminoko lieta, viņa ir ASV pilsona. Traģiski notikumi nesen ir bijuši šajā lietā. Varu sniegt jums tikai nelielu informāciju. Es paskaidrošu, kas saskaņā ar mācu teikto ir noticis pēdējo nedēļu laikā. Mēs zinām, ka meita vairākas reizes ir bēgusi prom no ģimenes. Māte ir ieslodzīta bijusi cietumā pagājušā gadā ar apsūdzību bērnu nolaupīšanā. Tomēr tad, kad meita bēga projām, viņa jau to brīdi atrodas ieslodzījumā. Un arī Dānijas policija ir saņēmusi vēstuli no meitas Mijas, ka māte neko par to nav zinājusi un ka viņa atvainojās par sagādātajām nepatikšanām. Šobrīd situācija ir tāda, ka pēc māca atbrīvošanas no ieslodzījuma tehniskas kļūdas dēļ tiesā, kā tas tika motivēts kas, manuprāt, ir cilvēktiesība pārkāpums, jo ja kāds tiek nosūtīts uz cietumu bez jurista aizstāvi, bez tulka, man tas neizklausās, ka tā būtu pareizi, tā tad viņu atbrīvoja. Man informācija ir tāda, ka meita šobrīd atrodas ASV, tēvs ir pieteicis eh, policijā lietu par to, ka bērns ir pazudis, aizbēdzis, un māte šobrīd vienkārši nezin, kā rīkoties šobrīd. Viņa solīja sūtīt komitejai jaunāko informāciju par to, kas ir noticis, tikko būs kaut kāda skaidrība. Paldies! Priekšsēdētāji, tātad turpiniet. Uh, Aspelēns kundzes vārdā. Jā, Marina Kaslina Aspelīna, viņa ir no Filipīnu, un viņa ir lūgusi nolasīt uh, viņas paziņojumu. Mēs ar dēlu ceram sagaidīt eh, 2000, uh, mēs sagaidījām uh, Eh, tiesas spriedumu 2013. gada janvārī. Protams, ka es eh, izvēlējos eh, saskaņā ar tiesas lēmumu doties projām uz Filipīnu. Tagad man ir stabils darbs. Gandrīz divi gadi, ko es pavadīju Dānijā bez sava dēla, bez stabilas mājvietas, bez darba atļaujas cīnoties ar sistēmu, kas absolūti nedomāja par mana dēla labsajūtu, ir atstājusi negatīvu ietekmi uz mani un manu dēlu. Varbūt tā ietekme parādīsies tikai vēlāk dzīvē. Tad, kad es uzzināju, atrodot dokumentu, mana sievas māca bijušās mājas, ka eh, bērns šobrīd ir ceļā uz bērndārzu, es devos uz komūnu, uh, lai izstāstītu situāciju. Komunā man sacīja, ka jebkurš no vecākiem var pieteikt eh, bērnu bērndārzā bez abu vecāku piekrišanas. Tāpat eh, Komūna paziņoja bērndārzam, neinformējot mani, ka man nav atļauts uh, saņemt, uh, izņemt viņu no bērndārza, ne arī apmeklēt. Tāpat komūna man sacīja, ka man ir jāsadarbojas, jāpiekrīt bijušā vīra prasībām, ka varu satikt e, dēlu tikai divreiz nedēļā uz četrām stundām, jo savādāk viņi uh, atdos ad, manu dēlu audžu ģimenei šos lēmumus pieņem cilvēki, kas mēģina aizsargāt eh, nevis manu dēlu, bet man bijušo vīru Dānijas pilsoni. Tāpat arī iestādes nepalīdzēja, kad es eh, prasīju eh, dēlam nodrošināt vienādu piekļuvu abiem vecākiem. Viņi darīt to tādēļ, ka ne es, ne mans dēls nav Dānijas pastāvīgi iedzīvotāji. Man paveicās, ka atradu juristu, kas pa, parasti nepieņem bezmaksas lietas. Man bija jāiziet cauri vairākām tiesas prāvām, biju pateicīgi, ka Dānijā ir iespējama bezmaksas tiesas prāva, bet tas eh, nenozīmē, ka viss bija patiešām bezmaksas, jo projām bija jāmaksā uh, saviem juristiem gan Dānijā, gan Filipīnā. 2012. gada oktobrī, tikai četrus mēnešus pirms man atļauja doties eh, mājup, tiesa beidzot piesprieda uh, bērnu tēvam ļaut bērnu pavadīt divas nedēļas ar mani un ar tēvu, kat, ar nosacījumu, ka katru reizi, kad es saņem, tiekos ar bērnu, es nododu savu pasu policijai. Mans dēls ar mani pavadīja vairāk kā nedēļu. Tas bija grūti, bet mēs to izturējām. Tik, kaut arī Eh, Tik pierādīts, ka mans bijušais vīrs eh, nelikumīgi ir eh, aizvedis projām bērnu no manis, viņam nekāda seks par to nebija. Es savukārt pazaudēju visu karjeru, māju, visu. Mēģinu, mēģināju ar viņu vienoties par to, kā situācija atrisināt, bet viņš to nevēlējās. Uh, Varbūt man paveicās, ka mans bijušais vīrs nebija pietiekams, pietiekam gudrs, lai dotos eh, pie Dāņu plašsaziņas līdzekļiem, lai uzsāktu vēl vienu vilts kampaņu pret ārzemniekiem. Ja viņš to darītu, visdrīzāk šis būtu pilnīgi savādāk atrisinājies stāsts. Šobrīd atpakaļ Filipīnās man jāmēģina atjaunot dzīve. Nevaru sūdzēties, man ir viss eh, atbalsts, kas nepieciešams, bet eh, tas, kas ar mani notika Dānijā, nebija jānotiek. Kā jau tas tika minēts, kā daļa no secinājumiem, noslēgumiem manā uh, gadījumā komisija atgādināja, ka Dānija eh, ir parakstījusi konvenciju par cilvēktiesībām, un tai būtu jāievēro viss no tām, pirmkārt jau tiesības uz ģimenes dzīvi. Cīnoties par uh, tiesībām tikties ar bērnu Dānijā, Dānija neievēroja ne manas tiesības, ne man bērnu tiesības Ar cieņu Marija Katlīna Denīsa Arkina Aspenē. Paldies, saka priekšsarētāji. Nākamais ir 25. lieta - Oksana Džuvel. Kurš prezentē šo lietu? Hello, ladies and gentlemen. Personally... Labdien, dāmas un kungi! Esmu šodien eh, šeit, lai eh, izteiktu paziņojumu ar cerību uh, ka tas var palīdzēt eh, pārtraukt ārvalsts sieviešu un viņu bērnu tiesību pārkāpšanu Dānijā, līdzīgi kā Viktorijai, un es neilgi pēc eh, manas, eh, man bērnu piedzimšanas, mans bijušais vīrs Dānijā mainīja savu uzvedību un sāk izturēties vardarbīgi pret mani. Viņš aizliedz man apmeklēt man ģimeni Krievijā, lai E, apciemotu bērna veco māti un radus, kaut arī viņš pats bija aicināts doties līdzi. Viņš noslēpa e, meitas e, dzimšanas apliecību un neļāva man to kopēt. Viņš kratīja bērnu, turot viņu gaisā ar galvu uz leju, manā priekšā paziņoja, ka tas ir nepieciešams vingrinājums, lai uzlabotu Viktorijas prātspējas. spējas Tad viņš draudēja, ka deportēs mani no Dānijas un draudēja, ka viņš pazudīs ar Viktoriju un izme, izmetīs mans mans ārā, ja es e, neklausīšu tam, ko viņš saka. E, vi, Viktorija bija pusotra gada veca, kad e, mēs devāmies prom, lai patversmē glābtos no vardarbības. Kopš 2010. gada, kad Viktorija bija divas gadus veca, mums atņēma aizgādību bez jebkāda pamatojuma. Vienīgais arguments, eh, kas ļāvus pie, viņam piešķirt eh, aizbildnieci, bija tas, ka es esmu krieviete, un viņš baidoties, ka es aizvedīšu Viktoriju prom uz Krieviju, kur ir visi mani rādi. Kopš 2010. gada līdz šim brīdim man joprojām nav aizbildniecība. Uh, Es eh, tiekos ar Viktoriju 5 dienas no 14, bet eh, viņam ir 9 dienas eh, no 14. Dānijas tiesa atsaucās savā spriedumā uz Dānijas bērnu ekspertu ziņojumu, kurš sacīja un ieteica, ka manam Dānijas e, bijušajam vīram ir jāpiešķir pilna aizbildniecība, jo viņai liekoties, ka mūsu bērns esot vairāk e, pieķēries e, manam bijušajam vīram. Paradoks ir tāds, ka tobrīd mūsu meita palika tikai divus gadus veca un joprojām tika barot ar krūti. Viņa nevarēja būt emocionāli vairāk pieķērusies vīram. Uh, Eh, tāpat arī eh, vīrs bijušais mēloja par eh, to, kāda ir bijusi mūsu sastarpējās attiecības, viņa, viņa meli tika pieņemta bez jebkādiem pierādījumiem. Tikai tāpēc, ka es esmu ārvalstniece. Es varu uzrādīt datus par, saistībā ar bērndārs par visu visu pasākumu apmeklējumu, ārstu vizītes, visas vienošanās, tā skaitā attiecībā uz skolu, kur viņi turpmāk apmeklēs. Nav nekādu uh, datu iestāžu rīcībā, kas varētu uh, radīt kādas aizdomas, ka es nebūtu pietiekami sadarbojusies. Ja neskaita aizbūdniecības atņemšanu. Hmm un eh, dienu skaita samazināšana, kad varu tikties. Es vēl arī saņēmu atteikumu no Dānijas valsts pārvaldes iestādēm attiecībā uz to, ka es varētu ar Viktoriju doties jebkur ārpus Dāniju, pat ne uz Disneylandu. Es vienkārši vēlējos brīvdienās uz dažām dienām janvārī doties ārpus Dānijas. Man atteica. Tas bija. Tas, Tātad decembrī, 2013. Eh, gada decembrī eh, es Dānijā jūtos kā cietumā. Es neesmu pelnījusi tādu izturēšanos. Esmu labi izglītota, la, sieviete, laba māte, un man ir tiesības, un manai meitai ir tiesības uz normālu ģimenes dzīvi. Es ar cieņu lūdzu Eiropas Savienības parlamentu palīdzību man un Viktorija atjaunot kopīgu aizbildniecību par manu meitu ar apmeklējumu tiesībām, kas būtu vienādi dalīts ar man bijušo vīru, un tiesībām uz brīvdienām ārpus valsts. Paldies par jūsu uzmanību. Nav. Un tagad? Now we go to item. Uh... Skatīsim 26. punktu. Ани Нилsen lūgumraksts. Vai Nilsens kundze ir klāt? Lūdzu. Manā gadījumā es zaudēju savus bērnus, jo Dānija pārkāpa Hāgas konvenciju, bērnu konvenciju. Uh, un cilvēktiesības godīgai tiesvedībai. Dānijas iestādes eh, nav ņēmušas vērā mazu bērnu intereses. Manas eh, bērnu intereses netika ņemts pilnībā vērā, jo etniski viņi ne, nav dāņi. Iestādes un veids, kā viņi skata mūsu gadījumu. Uh, veidu sistemātisku diskrimināciju. Dānija nav atteiksies no saviem pienākumiem ievērot pamat civil tiesības. Tām ir fatāls sekas uz manu bērnu dzīvi. Dānijas iestādes pārkāpušas vairākas privātuma Līkums nekad man nav, neesmu saņēmis arī informāciju pār piekļuvu savu faila uh, dokumentiem un par to, ka viņi ir uzsākuši lietu par bērnu nolaupīšanu. Mani uzskatīja par bērnu nolaupītāju vēl pirms es iegāju tiesas zālē. Tādēļ tik pārkāpt uh, bērnu tiesību konvencija, cilvēku tiesību konvencija. Uh, Un um, viņi rīkušies balstoties uz man bijušā vīra nepareizs melīgu informāciju. Man um, bijis iespēja arī saņemt uh, tiesisko atbalstu un rīkoties pirms uh, lieta tiek skatīta tiesā. Tik nosūtīt arī nepilnīgs uh, pieteikums uz Dānijas tiesu. Dānijas tiesas Atvainojiet, cik runātāji. Man šeit nedaudz eh, man novērs uzmanību. Dānijas tiesa neveic arī bērna labklājības izmeklēšanu pirms bērni tika nod 14 mēnešu vēlāk. Visi dokumenti, kas tika iesūtīti no bērnu dārza, kā psihologa viedokļi, netika ņemti vērā. Mana bērna tiesības dzīvo drošā ģimenē ar māti, šīs tiesības tika pārkāptas. Es nekad neesmu saņēmusi arī vēstuli no tiesas 2011. Man, kur mani aicinātu uz tiesu ar maniem abiem bērniem. Mēs bijām šokēti. Bija divas dienas sagatavot bērnus, kam jāatgriežas atpakaļ Itālijā bez viņu mātes, jo garantīgi, kur snie, kuru sniedzams bijušais vīrs, par to, ka viņi neturpinās policijas izvērtēšanu, šī garantija nekad netika saņemta. Tālāk arī tiesa nevēlējās panākt vienošanos. Tas nozīmē, ka sešas mēnešus vēlā, vēlāk, griežoties Itālijā, man bija ārkārtīgi liels problēmas. Dānija ir arī pārkāpus Hāgas konvencijas 13b pantu. Uh, bērni vairāk nekā 14 mēnešus uh, uzturējis Dānijā, viņi runāja tikai dāņu valodā, tēvs tikai itāļu valodu. Es vēlējos, lai dā... es brīdināju Dānijas iestādes par to, ka tēvs atstās bērnus vienus, viņiem bija tikai 3 un 5 gadi, un to viņš arī darīja jau no pirmās dienas. Viņiem bija vairāk nekā 6 dažādas aukles. Uh, Viņi bija tiešām traumatizēti. Un to visu arī uh, pierakstīja, dokumentēja profesionāļi. Taču Dānijas iestādes man nesniedz nekādas atbildes. Vienalga, kā es mēģināju ar viņiem sazināties, saņēmu negatīvu atbildi. Pirmo reizi vērsos pie Dānijas ģimenes uh, padoms atbildības vēlējos satikties ar saviem bērniem, ar viņiem satikties, viņi man atbildēja, ka viņi neredz iemeslu, kādēļ satikties ar mani. Tad mans otrais lūgums. Saņēmu atbildi 13. gada septembrī tiesības sargs nevēlējās veikt izmeklēšanu, jo tādas ir viņa pilnvars arī neveikt izmeklēšanu. Nosūtīja arī vēstuli no Itālijas advokāta, kur tiek lūgts Dānijas iestādē man palīdzēt ekonomiski, finansiāli, jo es tiešām biju tā kā, tā kā slazdā Itālijā. Taču esmu zaudējusi arī. Jo, um, children away from me for good. Aizbildniecību. Un mans bijušais vīrs pārņēma šo bērnu aizbildniecību. Un tagad mēs varam no jauna izskatīt, atvērt šo lietu, uz ko, un, kur, uz ko mums ir tiesības, kā Dānijas pilsoņiem aicināja komiteja arī palīdzēt mums izskatītu bērnu un sieviešu tiesību pārkāpumu, lai tas vairs nekad neatkārtotos. Paldies! Paldies! Un tagad 27. Lēlā Igdinska Berga prezentē šo lietu. Jā, tās mēs. Es. Uh, Eh, prezidentēšu Islandes eh, pilsonas lietu, viņa nevarēja šeit ierasties, jo viņa ir ieslodzīta vakardien. Un vairākus gadus ir arī piedzīvojusi dažādu vardarbību no savu bērnu tēva. Viņa izmuka no šīs situācijas un uh, ministrija teica, ja viņi dosies uz Īslandi, lai uh, izbeigtu šos pārkāpumus, tad uh, viņi viņu aizsargās. Taču viņi to nedarīja. Viņi ieradās, policija ieradās un viņu arestēja bez apsūdzībām. Viņa arī nevar uh, vērsties ne pie viena pēc palīdzības. Vairākus gadus viņa un viņas meitas dzīvojušas uh, bailēs, un es ceru, ka komiteja palīdzēs viņai un bērniem, jo viņiem ir ļoti nepieciešama jūsu palīdzība. Paldies! Tagad jūs prezentēsiet savu lūgumu rakstu 35. lūdzu. Jā. Yeah. Dear committee, thank you. Godatā komiteja, paldies, ka ļaujat man šodien izteikties. Manam dēlam pagājušajā gada aprīlī palika četri gadi, kad viņš ieradās mājā un uh, paziņoja par vardarbību, ko viņš cieši no uh, sava tēva. Es jautāju, kas man būtu jādara iestādēm. Īstais nevēlējās reaģēt, policija runāja ar viņu, bet viņa neko nedarīja, jo viņam bija tikai četri gadi. Līdz ar to viņš netika uzskatīts par uzticamu liecinieku, pers, liecības sniedzēju. Es gribēju uzzināt patiesību. Es devos pie bērnu psihologu un lūdzu, lai viņi noskaidro situāciju. Viņa atklāja, kā bērns runāja patiesību. Viņš uh, stāstīja par vardarbību. Uh, Viņa arī uzrakstīja ziņojumu, kur bija secinājumi, ka mans dēls ir jāaizsargā no bērnu, no tēva, ka tēvs nevar viņu apmeklēt. Tēvs vēlējās saglabāt šīs uh, apmeklēšanas tiesības. Es nevēlējos lai mans dēls atgrieztos pie savu tēvu, un viņš tiešām ļoti cieta. Taču iestādes teica, ka viņi nevēlas atcelt šīs apmeklēšanas tiesības, jo tēvs teica, ka es nekad neesmu pieskāries savam dēlam. Un viņi uz, ticēja tēva liecībām, nevis manam četru gadu vecajam dēlam, kad tika saņemts psiholoģis ziņojums. Tad, eh, nu, vai iestādēm vajadzēja pārbaudīt situāciju. Viņi nozīmē jaunu psihiatru, lai varētu noskaidrot situāciju. 9. decembrī viņi nāca klajā ar savu lēmumu par to, ka būtu labāk, ja šīs vizītes notiktu kontrolētā veidā un tikai divus gadus. Tāpat laikā Es vēlējos aizsargāt savu dēlu, man ieslodzīju sešām dienām, jo es nevēlējos dēlu uh, atdot tēvam, un pēc sešām dienām man atbrīvoja. Visbeidzot, uz, cerējām, ka dēl, dēls varēs mierīgi dzīvot, taču sistēma informēja tēvu kā viņš var uzsākt atkal lietu un cīnīties par savām aizbildniecības tiesībām. Pagājušajā gadā es un mēs bērni, mēs dzīvojām kā bēgļi, kā ebreji otrajā pasaules kara laikā, vai tiešām kāds ir, kurš varētu mūs aizsargāt. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Tālāk 38. lūguma raksts. MK kundze, jūs prezentēsiet. Tā tad ir arī video materiāls.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 in order to protect my son and secure his safety. Many special Es jūtu, ka man ir jāatstāj Dānija, lai aizsargātu savu dēlu un nodrošinātu viņu drošību. Written reports deeply concerned for my child's well-being in relation to the court-ordered contact agreement. Despite that it was... Par Pīti tam eh, lēmums tiek regulāri īstenots un varas iestādes ir nolēmušas eh, neievērot attiecīgos lēmumus. 12. gadā man arestēja, eh, kad biju ceļā, lai apmeklētu savu māclimnīcā Dānijā. Mans dēls tika ievietots iestādē un es uz sešām nedēļām tika ieslodzīta un man izvirzījās apsūdzību par nolaupīšanu. Par spīti faktam, ka man sam eh, dēls regulāri apgalvoja, ka vēlas atgriezties mājās, eh, viņš eh, atradās institūcijā bērniem ar traucējumiem vairāk kā divus gadus, lai gan viņam nekāda garīga rakstu traucējuma pašam netika konstatēts Un, protams, ka viņš cieš no tā, ka ir eh, šķirts no manis, no savas vides. Eh, vecmāmiņa tā arī nomira pagājušajā, eh, tātad pēdējā savā dzīves gadā netikusies ar mazdēlu, un dzīvojot šajās te institūcijā dēlam nekad nav bijušas konsultācijas krīzes situācijās Un ne, esmu saņēmusi atteikumu ierosināt kriminālu lietu pret eh, vīru, kas ir bijis vardarbīgs, neskatoties uz eh, manu bērnu liecībām. Un eh, liecības ir pazudušas, meklēnā kārtā esmu izmēģinājusi visas iespējas Dānijā viņam palīdzēt. Lūdzu, palīdziet nodrošināt mana bērna tiesības lai uh, līdzdarbotos normālā dzīvē un lai viņš varētu realizēt savas tiesības tikt uzklausītam. Es izlasīšu sava dēla pēdējo vēstuli iestādēm. Es negribu redzēt vairāk savu tēvu, man viņš nepatīk, tāpēc, ka man nepatīk tas, ko viņš dara. Es negribu būt viņa mājā, man no viņa bail. Lūdzu, nesakiet viņai par šo vēstuli, jo viņš būs uz mani atkal dusmīgs. Es vēlos būt tagad, es ne, gribu būt tur, kur esmu tagad, bet vislabāk vēlos būt kopā ar mammu. Es negribu redzēt savu tēvu, es negribu ar viņu labāk iepazīties. Es nekad mm, vairs negribu doties uz viņa māju. Paldies! Well, this is too much, I think. It's a very shocking day. Jā, nu šodien tiešām ļoti smaga diena, smagi jautājumi. vēl viens video eh, par 40. starpkārtības punktu.